Okay, friends, we are on... Godātie draugi, mūsu ir tik ļoti maz šorīt, bet, eh, protams, es jau nevaru piespiest nevienu ieradies uz kom ierad ierasties uz komitejas sēdēm. Sāksim mūsu sēdi. Esam jau nosabojušies desmit minūtes. Un sāksim ar pirmo darba kārtības punktu, kurš saucas darba kārtības pieņemšanu. Vai varam pieņemt darba kārtību? Labi. Otrais ir sanāksmes vadītājs. Paziņojumu, un tas ir atskaits par notiekošajām iestāžu sarunām. Jūs ziniet, ka e, notiek e, iestāžu sarunas par OŠA, Eurofondu un CEDEFOP, un e, ceturtais trialogs notika vakar pēcpusdienā. Tajā tika panākt vienošanās par veselu virkni tehniskas dabas jautājumu, un tomēr politiskā ziņā vēl ir daudz ko darīt. Līdz ar to diskusijas turpināsies. Turpināsies nākamās Austrijas prezidentūras vadībā, un nākamais trialogs ir paredzēts jau 10. jūlijā. Par vienotas sistēmas izveidi Eiropas statistikai par personām un mājsainiecībām. 24. jūnijā notika trialoga sarunas, un tajā tika panākta vienošanās starp visām trim institūcijām, un to mēs ļoti augstu novērtējam. mēs eh, ņēmām vērā tehniskos ierobežojumus, kādi tiek izvirzīti statistikas institūtiem. Un 11. Eh, jūlijā ir paredzēts balsojums par starpiestāžu sarunu rezultātiem. Mums šodien ir paredzēts eh, tulkojums veselā virknē valodu, un tomēr, kā jau mēs visi zinām, tulku situācija ir pietiekami sarežģīta. Tāpēc eh, Ņemiet vērā, godātie klausītāji, ka ja gadījumā tulkojuma vairs nav šajā komiteja sēdē, tad eh, būs iespējams eh, klausīties eh, piecās lielajās valodās - angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu, bet arī pārējās būdes strādā līdz paredzētajam sanāksmes noslēguma laikam. Otrais darba kārtības punkts. Yeah, think, yeah, uh... Nē, trešais ir labo prieksēdētāji. Tas ir tā tad um, delegācijas um, vizīte Kanādā un uh, dokuments protokola apstiprināšanai sanāksmēm, kas notika 24. maijā. Un divas pēdējās koordinatoru sēdes arī ir pieejamas tiem, kuri to vēlas mūsu komitejas mājaslapā. Trešais darba kārtības punkts ir protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 24. maijā. Protokols ir apstiprināts. Un tagad pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta, kas ir Eiropas revīzijas palātas prezentācija par informatīvo apskatu no trešām valstīm ieceļojušo migrantu integrāciju. Tas eh, mūsu komitejai un arī visām pārējām komitejām ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Došu vārdu Iljānai Ivanovai kas ir Eiropas revīzijas palātas locekle. Dodu vārdu jums, Ivanovas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies. Man vienmēr ir ļoti liels prieks uzstāties Emplu komitejā pat šajā skaistajā rītā, un, ja pareizi atceros, ir pagājis jau kāds brīdis, kopš mēs runājām par jauniešu garantijām. Uh, Man ir ļoti liels prieks eh, jums eh, prezentēt eh, šo ziņojumu. Tas nav nekas tāds īpašs, bet tas ir vairāk analītisks, informatīvs materiāls, kurā mēs esam veikuši tādu apkopojumu. Un ceru, ka par šo svarīgo jautājumu pēc tam komitejā izvērsīsies debatas. Uzreiz ķeros klāt. Tā tad. Uh, pēdējā laikā piedzīvotājs patvērumu meklētāju skaita pieaugums, protams, prasa, lai mūsu migrācijas politika tiktu tam attiecīgi piemērota. Četru gadu laikā no 13. līdz 17. Eh, gadam gandrīz 3,7 miljoni cilvēku pieprasīja patvērumu Eiropā, un tas ir trīsreiz vairāk nekā iepriekšējos četros gados. Ir virkni iemeslu, kāpēc eh, cilvēki ierodas Eiropā strādāt, studēt, un eh, migranti, kuri eh, juridiski, likumīgi dzīvo dalību valstīs, šobrīd sastāda apmēram 4% no Eiropas iedzīvotāju skaita. Līdz ar to migrācija un integrācija ir savā starpā cieši saistīti jēdzieni. Migrantu integrēšana budžetai ir ilgtermiņā ļoti uh, labvēlīga ietekme un migrantu integrācijas sabiedrībā ir dalību valstu kompetencē. Eiropas Savienības loma šeit ir pietiekami ierobežota, galvenokārt sniedzot atbalstu un pamudinājumu dalību valstīm integrēt migrantus. Tātad eh, dažādu migrantu grupām ir eh, dažādas vajadzības. Un, protams, integrācija prasa dažādu nozaru sadarbošanos - mājoklis, nodarbinātība, izglītība. Tāpēc migrantu integrēšanai ir jābūt tādam kā kopīgam mērķim. Kaut arī neeksistē Eiropas līmenī formāla definīcija, 2004. gadā padoma ir izvirzījusi 11 vispārējos principus migrantu integrācijai, kurus jūs redziet šajā slīdītē. Kā jau es sākumā teicu, šeit nebūs nedz rekomendācija, nedz eh, secinājumi. Es vienkārši esmu apkopojusi to, ko Eiropas institūcijas dara integrācijas jomā. Vēl bez tam, šeit jūs redziet, Patiesībā šo slīdīti varētu uzskatīt par prezentāciju īsumā, jo šeit ir apkopot tie septiņi izaicinājumi, septiņas problēmas, ko esam izgaismojuši mūsu analīzes rezultātā. Pirmā ir saistīta ar saīsināt eh, kavēšanās laiku. Tātad, jo agrīnāk tiek uzsākta integrācija, jo lielāks izredzes tai veiksmīgi noritēt. Uh, Dalību valstīs ir dažādas politikas un dažādi algoritmi, kā tas notiek, bet uh, migranti pārsvarā dodas no vienas valsts, kurā viņi ir ieradušies uz citu valstu, un tāpēc integrācija bieži vien tiek novēlota. Ir arī citi faktori, piemēram, ļoti ilgie gaidīšanas laiki lietas izskatīšanā. Otrais ir tātad pret nediskriminējoša politika. Protams, ka dalību valstis mēģina nodrošināt to, lai migranti netiktu diskriminēti. Un tomēr 17. gadā veiktā pētījuma rezultāti rāda, ka pāri par 50%, precīzāk 54% no Eiropas iedzīvotājiem noraidoši vai pat negatīvi izturs pret ieceļotājiem no ārpus Eiropas Savienības valstīm nākušām valstīm. Tā tad eh, pētījums eh, valsts iedzīvotāji pret migrantiem parasti izturs noraidoši. Nākamais izaicinājums eh, ir finansējums. Finansējums un vajadzību izvērtēšana un Šobrīd eh, finansējums no Eiropas Savienības budžeta, kas ir paredzēts migrantu integrēšanai, arī nav skaidrs, kāds tas būs, jo, kā jau es teicu, ir būtiski pieaudzis eh, migrantu skaits, un Eiropas Savienība ir paredzējusi 5 papildus miljārdus migrācijai, un 150 miljoni specifiski tiek novirzīti integrācijai. Tas ir no AMIF e fonda. Šī summa, kas, eh, ko tikko nosauc, ir pietiekami liela, bet eh, AMIF, kas ir neliels salīdzinot ar citiem struktūra fondiem, lai iegūtu finansējumu, tam ir nepieciešami dati. Tāpēc, ja jūs man konkrēti jautātu, integrācijai dalību valstīs atvēlētā summa nav zināma. Mēs nezinām, Nav arī zināms, eh, cik daudz migrantu, vismaz šobrīd nav statistikas datu, no šī finansējuma ir guvuši labumu. AMIF vidustermiņa pārskatā visas dalību valsts uzsvēra, ka ir nepieciešams papildus finansējums migrantu veiksmīgai integrēšanai. Bet, eh, kā jau teicu, ir jābūt tādai loģiskai un veselīgai vajadzību izvērtēšanai. Pie tām uh, palīdzībai un integrēšanai ir jānotiek īstajā brīdī. Izprast to, kā Eiropas Savienības finansējums var palīdzēt dalību valstīm, ir būtiski, jo tas noteikti veicinās politiku veiksmīgu īstenošanu. Ceturtais Izaicinājums vai problēma punkts ir komisijas sagatavotais migrācijas rīcības plāns, kas tika pieņemts pērn. Komisija šajā rīcības plānā mudina dalību valsts lielāku uzmanību vērst uz papildus pasākumiem, ko tās varētu īstenot tieši nacionālā līmenī migrācijas integrēš, migrantu integrēšanai. Tomēr, kā jau teicu, komisija šo ierosinājumu īstenošanu neuzraudzīs. Tas ir tikai kā ieteikums. Nākamais eh, - atbalstīt visu migrantus eh, dažādās nozarēs. Ir tādas dalību valstis, kuras eh, īsteno dažādas rīcības plānus, bet ir tādas dalību valstis, kuras iekļauj migrantu integrāciju citās savās schēmās, bet eh, daudzas dalību valstis eh, nedara vispār neko, piemēram, jaunu migrantu vai bezpavalstnieku integrēšanai. Ir dalība valsts, kurā stratēģija šīm migrantu grupām vispār nav paredzēta. Vairāk pētījumi rāda, ka īstenošanas ziņā vēl ir vesela virkne trūkumu. Un eh, mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ikvienam migrantam tiktu sniegta tam nepieciešamā palīdzība integrācijas jomā. Sestais izaicinājuma punkts atkal ir saistīts ar finansējumu, bet šobrīd tas būs saistīts ar datu nepietiekamību, tātad finansējums datu apkopošanai. Un eh, dalību valstīm jo, protams, nav pienākums izvērtēt un apkopot statistiku par migrantu integrāciju, bet, ja tam būtu attiecīgs finansējums, tas iespējams notiktu. Tā tad eh, dalība valsts neizmanto kritērijus migrācijas integrācijas veiksmīgumu novērtēšanai. Un mūsu iepriekš sagatavotajā ziņojumā skaidri parādās tas, ka integrācijas pasākumu izvērtēšanai trūkst datu. Un dalību valstīs bieži vien pat nav ieviestas sistēmas integrācijas uzraudzībai. Jo izmantot um, uzticamus datus, um, tas ļautu iesaistītajām pusēm kā veiksmīgāk īstenot politiku, tā arī varbūt to mazliet pamainīt, ja tas ir nepieciešams. Un tādējādi migrantu patiesās vajadzības tiks ap, tiktu apzinātas. Un pēdējais izaicinājums ir saistīts ar finansējuma ļoti finansējuma piešķiršanas un saņemšanas ļoti komplekso dabu jo likumdošanā ir ierakstīts, ka dalību valstīm ir jābūt koordinējošiem mekānismiem, lai veicinātu finansējumu veiksmīgāku izmantošanu, lai nebūtu pārklāšanās. Un tomēr um, mūsu pieredze rāda, ka tikai trīs dalību valsts ir sagatavojusi vadlīnijas rīcības koordinēšanai. Šeit būtu uzsverama dalību valstu būtiskā loma, kā izmantot struktūra fondus, bet eh, šo struktūru fondu pieejamība ir um, attiecinām kā uz uh, valsts līmeni, tā uz reģionālo. Piemēram, pāri par 400 dažādu organizāciju, kuras uh, finansē Eiropas Savienību un uh, kuras nodarbojas ar migrantu integrēšanu. Šis um, periods finansējumam ir līdz 20. gadam. Vēl papildus 500 organizācijas saņēma Eh, no kohēzijas fonda līdzekļus. Tā tad eh, finansējuma sarežģītība ir pietiekami liela, un, kā jau teicu, ir nepieciešams koordinēt šos pasākumus. Jo, ja tāda nebūs, tad eh, politika netiks piemērota efektīvi. Tas arī īsumā būtu viss, kas ir mūsu dokumentā. Paldies! Liels paldies, Ivanovs kundze! Daudz deputātu nav šeit, bet varbūt, ka mums būs tomēr kādi jautājumi. Jā, lūdzu. Sāksim ar Makintājas kundzi un pēc tam Hoči kungs, lūdzu. Un tad Jungērijus kundze. Lūdzu. Paldies, liels paldies priekšsādātāji. Man jāatzīst, ka ļoti grūti no šajienas redzēt uh, prezentāciju. Uh, un es labprāt saņemtu papīra kopiju, bet ļoti interesants uh, ziņojums uh, bija tas, ko jūs sniedzāt mums, un manuprāt, tas ir arī ļoti būtisks, un es daļēji runāju kā apvienotās karalists deputāte. Un uh, mana valsts uh, um, ir uh, ilgus gadus cīnījusies ar migrantu integrāciju, un es domāju, ka tā ir politiska nepieciešamība. Visām politiskajām partijām ir kopīgi pie tā jāstrādā. Es pamanīju, jo īpaši pēc apvienotās karalists referenduma, ka bija naida nozau, nozieguma pieaugums, tāds straušs pieaugums, un uh, to rāda, godīgi sakot, tādi nezinoši cilvēki, kuri izjūta, ka viņi tagad var, drīkst paust savu naudu, na naidu un uh, īstenot noziegums pret uh, migrantiem. Vestmitlēnas reģionā, manā reģionā, mēs uzsākām organizāciju Vestmitlēnda kopā, un to es darīju kopā ar savu uh, um, sociālistu, uh, leiboristu kolēģi. Tātad uh, tas nav tikai vienas partijas projekts, tā ir kopīga iniciatīva un kopā mēs tātad vēlā, vēlējāmies vērsties pret jebkāda veida naida noziegumiem. Un tas ir pilnīgi nepieciešams mūsu valstī, mūsu uh, reģionā. Tātad mēs uh, vēršamies pret uh, šiem noziegumiem. Tas ir uh, novedis pie daudziem labiem darbiem. Mums bija konference jauniešiem. Uh, um, kurā mēs svinējām dažādas kultūras, dažādas citas aktivitātes uh, ir organizētas, uh, kas ir, manuprāt, ļoti nācis par labu un visi to atbalsta, bet man parādījās, ka tas ir ļoti labs piemērs, ka tas ir kaut kāds veids arī kā integrēt migrantus. Un uh, mēs, protams, neilietojām nekādu citu finansējumu, kā tikai brīvprātīgos līdzekļus, kurus saņēmām. Uh, tāpēc, ka es nezināju, ka kaut kāds finansējums pastāv, un tas, ko jums mums šodien pastāstījāt, ir bāžas radoši, proti, ka ir eh, pieejams finansējums, bet tas ir pieejams tādā ļoti izkaisītā veidā. Ir vajadzīga labāka koordinācija un, manuprāt, arī labāka reklāma, jo es eh, gribētu domāt, ka es kā deputāti vismaz būtu zinājusi par to, kas pastāv un pie, uz ko cilvēku var pieteikties. Tātad es jums pilnībā piekrītu par to, ka ir nepieciešams labāk koordinēt un arī publiskot šos pasākums. Man jums ir divi jautājumi. Pirmkārt, jūs runājāt par papildus pasākumiem. Varbūt jūs varētu sniegt dažus piemērus, kādi varētu būt šie papildus pasākumi. Uh, Un otra joma, par ko īpaši esmu nobažījusies, ir sieviešu integrācija. Tik bieži ir valodas barjera, un tik bieži sievietes eh, ir vienkārši iestrēgušas mājās, vienas pašas, ierobežotas eh, mūsu sociālo normu dēļ un nevar pilnībā integrēties. Dažkārt ir vajadzīga vesela paudze vai pat divas paudzes, kamēr viņu bērnu vai bērnu bērni iemācās vietējo valodu un iesaistās vietējā kopienā. Un tas, manuprāt, ir traģiski, jo mēs taču vēlamies, lai sievietes uz vienlīdzīgiem noteikumiem piedalās eh, uzņēmē darbībā, eh, darba vidē un eh, spēlē savu lomu sabiedrībā. Es tiešām domāju, ka mums ir jāveic īpaši pūliņi, lai integrētu sievietes. Varbūt jūs mums vienkārši varētu pastāstīt vairāk par tiem datiem, ko jūs esat savākuši un ko mums tas stāsta. Hočkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pirms uzdodu jautājumu, es gribētu pāris teikumos atbildēt uz jūsu komentāru par tulku protestu. Es esmu ļoti uh, eh, iritēts un satraukts arī par to, kā Eiropas parlaments reaģē uz šo protestu. Tiek teikts, ka Eiropas parlaments ir eh, vieta, kur dialogs ir demokrātijas sirds. Es šeit neredzu ne dialogu, ne sirdi, ne demokrātiju. Strādājošo uh, cieņa mm, prasa, lai ar viņiem tiktu runāts. Tātad uh, šāda strādājošo noniecināšana no atbildīgo uh, amatpersonu puses Eiropas parlamentā uh, mani tiešām uh, liek vilties, un es uh, esmu saērcināts. Es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu sniegt uh, paziņojumu par to, ka tulki nevar uh, saskarties ar šādu attieksmi no parlamenta administrācijas, kas attiec uz uh, Ivanovskundas teikto. Man ir dažas piezīmes. Uh, Šeit ir runa par ļoti sarežģītu jautājumu, un mums eh, šeit ir eh, jārīkojas ļoti prātīgi. Bet viena lieta ir skaidra. Integrācija bez asimilācijas ir utopija, manuprāt. Kādus izglītības pasākumus tad uh, mums vajadzētu īstenot no abām pusēm, lai integrācija darbotos labāk? Dažkārt mēs nezinām, vai migranti tiešām uh, vēlas uh, tikt asimilēti. Varbūt viņiem ir citi iemesli, lai ierastos Eiropā. Jūs teicāt, ka apmēram puse eiropiešu ir eh, negatīvi noskaņot pret migrācijas jautājumiem. Jautājums. Vai esat eh, domājusi par to, ka varbūt eh, varētu sniegt palīdzību uz vietas, tur, kur problēmas rodas? Tur vajadzētu veidot infrastruktūru, ielas, ceļus, bērnu dārzus, izglītības sistēmu, tur vajadzētu stiprināt un citus sektorus. Varbūt tas būtu pareizais ceļš. Mums ir jādara viss iespējamais, kas ir mūsu spēkos, lai cilvēkiem tur uz vietas palīdzētu, lai viņi paliktu savā valstī mierā, lai viņi varētu dzīvot, nesot apdraudēti. Man tas ir ļoti svarīgi Es redzu, ka migrācijas politika nenes augļus, nav veiksmīga. Mums ir eh, vajadzīgi tāda tiešām saprātīga pasākuma šajā jomā. 1. jūlijā kanclere Merkele stādīs priekšā jaunu programmu par migrācijas jautājumiem. Tas ir labi. Bet, kā jau es teicu, mums jādomā galvenokārt par politiku uz vietas eh, izcelsmes valstīs. Paldies tagad, Jungērijas kundze, lūdzu. Paldies. Paldies par jūsu prezentāciju, paldies arī par šo ziņojumu. Laikā, kad eh, visi runā par migrācijas krīzi, ak šausmas, ak šausmas. Ak šausmas Ļoti labi, ka jūs ziņojumā parādāt, ko var darīt un ko var uzlabot tajā, ko mēs jau darām. Makintājers kundze atzinās, ka viņa nezināja par visiem šiem fondiem. Es, eh, man jāatzīst, ka es arī nezināju, un varbūt jautājums sekretariātam šis te emīfons, kura komiteja uh, Eiropas parlamentā ir iesaistīta šajā fondā. Vai mēs tā esam? Jo, manuprāt, mēs mūsu komitejā nekad par to neesam uh, runājuši. Jā, tā ir Lībe komiteja. Varbūt, ka šis arī ir tāds piemērs, kad uh, ir bijusi netik labi koordinēta darbība no mūsu puses. Es gribētu uh, uzdot jautājumu, jo liela daļa problēmu, uz kurām jūs norādāt, ir izaicinājumi dalību valstīm. Un es domāju, ka mums ir jādomā par to, kā zināmā veidā um, izraisīt debates uh, dalībvalsts līmenī par jūsu ziņojumu atzinumiem. Uh, Tas, manuprāt, būtu noderīgi. Es pat esmu no Nīderlandes, un es domāju, ka, manuprāt, mēs pieņemam pēdiņās nepareizo lēmumu, baiļu vadīti, bailēs no tā, ka varētu būt uh, dusmas sabiedrībā pret migrantu programmām, tad, tad nepieņemšana. Uh, Tātad mēs teicām, mēs nekādas politikas neīstenosim e, īpaši migrantiem. Tātad mums ir e, politikas cilvēkiem, kas e, neprot rakstīt un lasīt tik labi, bet mēs nesakām, ka mēs šeit uh, fokusējamies uz migrantiem. Un daļa no skaidrojuma um, tad tā arī ir, ka, kāpēc dalība valstīs nav tik daudz uh, datu. Tātad cilvēkiem eh, tad eh, pēc tam nepatīk, ka mums nav politika, kas integrētu migrantus. Tātad mans pirmais jautājums ir, vai jums ir plāns kaut kādā veidā veicināt debatas dalībvalsts līmenī par šo ziņojumu, vai jums ir ieteikumi? kaut kādiem pasākumiem nacionālā līmenī, lai izraisītu šādas diskusijas, un par fondu koordināciju. Es saprotu, ko jūs sakāt, ka ir ļoti daudz organizācijas, kas šeit ir iesaistītas. Jūs minējāt skaitli 500. No otras puses, Man ir tendence domāt, ka ja jūs tiešām vēlties integrēt migrantu sabiedrībā, vislabāk būtu sākt uh, ar vietējo līmeni. Vai, piemēram, censties panākt vietējās uzņēmēju kopienas iesaisti uh, lai eh, veidotu, piemēram, apmācības eh, programmas vai prakses vietas, eh, vai nav kaut kāds risks, piemēram, jūs sakāt, ka mums ir vajadzīga labāka koordinācija, ka, ka organizēsim integrāciju tādā līmenī no augšas uz leju, vai tiešām tas ir veiksmīgākais veids, kā to darīt, vai tomēr uh, no apakšas uz augšu nebūtu labāks variants, jo, piemēram, eh, ir daudz cilvēku, kas ir iesaistīti kā brīvprātīgie dažādās sabiedrībās. Vai tad nav risks, eh, ka tad, kad jūs sakāt 400-500 ir par daudz, Un tad mēs uh, iesaistām uh, lielākas organizācijas, bet tās tad neveic šo darbu pareizajā veidā. Paldies! Paldies! Es arī pati uzdošu jautājumu, kas ir saistīts ar to, ko minēja Jungērijas kundze. Tātad uh, integrācija no augšas leju vai no lejas uz augšu, lai tā vienkārši to pateiktu. Tagad Mēs esam nodarbinātības komitejā, un nodarbinātības e, komitejai ir milzīga atbildība kopā ar citām komitejām. Parādīt uh, konkrētus veidus, kā atrisināt problēmas, kas mums tagad ir vairākās dalību valstīs, kas ir saistītas ar uh, integrāciju vai neintegrāciju, runājot par bēgļiem. Un tad, protams, runāšu par savu valsti Zviedriju. Desmit miljoni iedzīvotāji dzīvo Zviedrijā, un mēs uzņēmām uh, gandrīz miljonu bēgļu ļoti īsā laikā. Daļa ir uh, devušies tālāk, atraduši citas vietas, uz kuriem doties, bet daudzi vēl joprojām ir Zviedrijā, un viņi dzīvos Zviedrijā. Tāds ir tas secinājums kādu vismaz uh, iestādes un politiskais uh, līmenis izdara. Un tas nozīmē, ka ir jārod uh, risinājumi. Un tie nav tādi krīzes uh, risinājumi, kā krīze pārvarēt 5 vai 10 gadu laikā, bet tie ir, tiem ir jābūt integrācijas risinājumiem ilgtermiņā. Uh, ar plašu politisko konsensu Zviedrijā liela eh, daļa integrācijas pasākumi izpaužas tā, ka lai cilvēki eh, tie, tie kas ierodas no dažādām pasaules valstīm, būtu integrēti eh, ar darba tirgus starpniecību. Ir īpašas vienošanās starp sociālajiem partneriem, kas šiem te bēgļiem ļauj uh, Eh, sākt, nezinot zviedru valodu, sākt eh, strādāt eh, darba vietā, arī satiekoties ar citiem strādājošiem un tajā pašā laikā saņemt apmācību, arī valodas apmācību. Un sociālajie partneri Zviedrijā Proti eh, darba ņēmēji un darba devēji ir eh, vienojušies, ka viņi eh, to kopā pārvaldīs. Politiskais līmenis un valdība ir iesaista, bet tie ir sociālie partneri, kuri lēmj par to, kā integrēt bēgļus uh, ilgtermiņā piedāvājot viņiem piedalīties Zviedrijas darba tirgu, tātad strādāt. Tas ir sarežģīti zināmās eh, jomās, zināmos eh, sektoros, zināmās valsts daļās. Eh, tas jau darbojas, bet joprojām ir problēmas, diezgan daudz problēmu. Bet es domāju, ka mums ir mums ir jārīkojas ļoti konkrēti. Es domāju, ka Zviedrijā būs rezultāti, kas būs būtiski arī citām dalību valstīm. Jo mēs tik daudz runājam par to, kā integrēt mūsu sirdi sasiņo, vai arī mēs esam rasisti. Ir, protams, atšķirības darību valstīs, bet mums ir jārīkojas ļoti praktiski. Nav jēgas daudz runāt, ir vairāk jādara ja tā var teikt, tiešām kaut kas ir jāizdara. Un es domāju, ka sociālajie partneri Zviedrijā, varbūt arī citās dalībvalstīs, ir raduši risinājumu. Ja ir darbs, tad eh, bērniem ir eh, labi arī redzēt, ka mammai un tētim ir kaut kāda pienākuma ārpus mājas, tad viņi arī iemācās valodu praktiskā veidā. Un eh, cilvēks var arī nopelnīt sev iztiku. Tas eh, viņam dod tādu cilvēku cienīgu eh, situāciju un eh, iedrošina cilvēkus, dod viņiem vairāk varas pār savu dzīvi. Es domāju, ka ir dažādi veidi, kā var šo situāciju uztvert, un bēgļu integrācija. Es nedomāju, ka mēs varam uh, teikt, ka tas kaut kad beigsies, ka varēsim kaut kad teikt pēc trim vai pieciem gadiem, kā esam to izdarījuši. Tas aizņems ļoti ilgus gadus. Un tomēr mans jautājums ir, vai jums ir uh, kaut kāda veida praktisks saraksts, ko darīt? kas būtu arī tāds uh, ieteikums saraksts, uzsverot atšķirības dalību valstīs un uh, ieteikumi uz attiecībām, attiecīgām dažādām situācijām. Tātad vai ir šāds uh, praktisks saraksts uh, katrai kopienai, katrai dalību valstī, kā uh, novērtēt uh, situāciju un uh, attiecīgi rīkoties? Bet ir jādod šis impulss jo ir dalībvalsts Eiropas Savienībā, kuras um, vietējā vai arī plašākā mērogā ir veiksmīgi strādājušas un uh, ir sasniegt rezultāti. Un uh, tā tad ir jau uh, ko parādīt, bet uh, ir jābūt praktiskiem un atvērtiem katrā dalībvalstī ir uh, iespējami savi risinājumi. Daudz jautājumu, Ivanovs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze, jā, tiešām ļoti interesanti jautājumi. Paldies uh, jums par šiem ļoti noderīgiem komentāriem un jautājumiem. Your... Nu, sākšu ar jūsu pēdējo jautājumu par integrāciju. Jā, protams. Tas ir garš un sarežģīts process gadu ilgumā. Tāpat arī integrēt un uh, kā iz, eh, apzināt rezultātus, tādēļ nav atsevišķa ziņojuma par to. Lai gan sākotnēji mēs gribējām šo ziņojumu sastādīt un pēc tam eh, atklājām, ka datu apjoms ir tik ļoti ierobežots tieši tagad ka labāk būtu sākt ar kaut ko nu, tādu tā kā nelielu aprakstu, aprakstīt par to, to, kāda situācija ir, kāda ir izaicinājuma. Un atgriežoties pie jūsu pēdējā jautājuma, kāds ir šis saraksts, kas būtu jāizdara punktu pa punktam, to mēs tagad nevaram pateikt, bet sākam ar pirmo soli. Saprast situāciju, kāda tā ir, iz, un apzināt izaicinājumus, lai sāktu diskusijas. Jungars kundzes jautājumā viņa runāja par diskusijas sākumu dalību valstu līmenī. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs darām. Un, ja mēs tik dialogu, tad arī, protams, arī piedalītos šajos pasākumos. Tā nav ES politika, kā jūs teicāt, jo uh, lietas tiek uh, implementētas vietējā līmenī un pasākumi ir nozīmīgi cilvēkiem ļoti konkrētās vietās. Atsaucoties uz to, ko Makintājas kundze teica, es domāju, ka ir pilnīgi pareizi tas, ko jūs teicāt, un izaicinājumi ir tādi, kādus mēs paši esam izvirzījuši. No vienas puses tā ir nediskriminācijas izaicinājuma jautājums. Jūs runājat par naida noziegumiem un tiem, ko mēs esam identificējuši. Runājot par fondiem, jāsaka, ka tas ir skaidrs izaicinājums. Būtu ļoti sarežģīti novērtēt un zināt, kas ir. Bet, ja jūs nevarat apzināt šos rezultātus un jūs nezināt tieši, kurā virzienā tas ir jos tad tas novadīs pie neefektivitātes. Līdz ar to ir nepieciešama labāka koordinācija. Pilnībā jums piekrīt šajā jautājumā. Un runājot par papildu pasākumiem, arī uh, izdalītajā vai iesūtītajā dokumentā mēs norādām uz to, ka jo ātrāk uh, izglītība sāks, jo labāk valodu kursu, uzņēmējdarbības kursu un tā tālāk. Nu, ne uz visu tas ir piemērojams. Piemēram, jūs dalību valstī tas sāks otrādā kārtībā sākumā darbs un pēc tam mācīties valodu. Līdz ar to nav tāds universāls labākās recepts, kā tas darbosies katrā dalību valstī, bet apmainoties ar labākās prastas, piem prakses piemēriem arī tā, kā komisija to dara. Tas būtu kaut kas tāds, kas būtu solis pareizajā virzienā, un šādā veidā mēs varētu mācīties viens no otra. Un Dati ir ļoti ierobežoti. Tātad, kā arī specifiski varētu integrēt sievietes. Nu, nevar jums teikt eh, neko pa, ne par uh, kādu atsevišķu grupu ir sarežģīti vispār datus uh, iegūt, bet attiecībā uz sievietēm tieši tagad nevar jums dot nekādu konkrētu atbildi. Tas ir process, kas uh, ir saistīts ar diezgan ilgām norisēm, un vēlāk varbūt varēsim atbildēt. Tagad jautājums par integrāciju un to, ka tas ir process abos virzienos. Jā, tā tas ir, es tam piekrītu, tas arī ir no, norādīts uz to ir mūsu ziņāmā, tātad viena puse saņem un otra dod. Ir jābūt arī vēlmei tikt integrētām diskusējot par, diskutēt par migrāciju kopumā tieši šajā brīfinga dokumentā. Migra, uh, integrācija ir daļa no procesa kopumā. Un uh, tas ir garš un sarežģīts uh, process, kā jau teicu. Ja mēs runājam par uh, integrācijas uh, virzieniem, nu, man liekas, ka ļoti labs un provokatīvs jautājums. Uh, priecājos, ka varēšu uz to atbildēt uz sākumā. Teikšu tā, ka es neizsaku nekādu uh, rekomendāciju vai arī uh, ieteikumu, kā to darīt, jo mums nav pietiekami daudz datu, lai izteiktu kādus secinājumus. Taču tas, ko mēs uh, redzam, uh, ir tas, ka definējot izaicinājums, tas, ka ir nepieciešama labāka koordinācija, tas nenozīmē, ka mēs prasam kaut kādu vienotu politiku vai vienotu pieeju. Tas, ko mēs vēlamies uzsvērt, ir tas, ka vajadzētu mēģināt novērst to, kas pārklājas un kādi dažādi finansējuma veidi ir. Līdz ar to, ja viens pasākums ir finansēts, kādi fondi ir Dažās valstīs vietējais līmenis, citās valsts vai kāds. Līdz ar to mēs gribam novērst neefektivitāti, ja tāda ir izdevumos. Tā tad nu, nav tāda ieteikuma no kura līmeņa, bet labāka koordinācija un saprast ietveru, saprast kopsakarības, lai nebūtu neefektīvas darbības. Un noslēgumā priekšstādājas kundze, kā jūs teicāt, un uh, atkārtoši šis nav ziņojums, un mēs neizsakam rekomendācijas, uh, taču nu, tas ir ārpus uh, šī uh, informācijas uh, dokumenta. Uh, darba spēka integrācija, uh, tas būtu nu, pēdējais solis. Teiksim, cilvēki, kas ierodas, uh, un sāk mācīties valodu, apgūst amats un uh, tad iesaistās darba tirgū tādā secībā tas uh, varētu būt, bet uh, citkārt tas notiek uh, atšķirīgāk. Un ja mēs turpināsim un būs arī tāds tā kā audit šajā jautājumā, nu tad uh, vien no, uh, viens no lozangiem varētu būt mazāk runu, vairāk uh, aktīvas darbības. Paldies! Paldies, paldies, ka ieradāties uh, un diskutējāt ar uh, mums par šiem jautājumiem un priecāsimies tikties ar jums arī vēl nākotnē. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad uh, balsojums. Balsojums sāksies pulkstens desmitos. Līdz ar to mēs gaidīsim sešas minūtes, lai vairāk deputātu varētu sanākt. Nu, tā tad īsas sarunas zālē 5-6 minūšu laikā. Okay, friends, we shall vote, although we are not. Kolēģi, mēs varētu sākt balsošanu, lai arī tik ļoti daudz deputātu nav zālē, bet es domāju, ka deputāti, kas nav šeit zālē uz balsošanas laiku, viņi nodarbojas ar citiem jautājumiem. Tātad mēs sāksim ar atzimana projektu par vidus Eiropas privāto pensiju produktu PEPP. E Grozījums 25 par pret atturs noraidīts. 28. grozījums par pret atturs noraidīts, grozījums 170 atkrīt, grozījums 171 par pret atturs noraidīts. Grozījums 172 par pret atturas pieņemts. Grozījums 173 par pret atturas noraidīts. Grozījums 174 par pret atturas noraidīts. Grozījums 175 par pret atturas noraidīts. Grozījums 176 par pret atturas. Tas atkrīt, saka priekšsēdētāji. Nē, pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Un viens deputāts balso bez balsošanas kartes, tātad 22 balsas par. Vien... Tātad 1,78 par pret atturas noraidīts. 179 par pret atturas noraidīts. Grozījums 180 par pret atturas. Pārbaudīsim 180. Nebija īsti skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts pieņemts. 21 balsojums par. 181 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim arī 181. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 23 par. 182. grozījums par. Nē, saka priekšsādātāji, tas atkrīt. 183, 184, 185, 186 atkrīt. Balsojam par 187. par. Pret atturas noraidīts. 188 un 89 190, 192, pirmais atkrīt, balsojam par 192 grozījumu par, pret atturas pieņemts. Tad vairāki atkrīt grozījumi, balsosim par 196 grozījumu par, pret atturas noraidīts. Vairāki atkrīt līdz 200 grozījumam, kas par pret atturas pieņemts. 201. grozījums par pret atturas pieņemts. 202. grozījums par pret atturas noraidīts. Grozījums 203 atkrīt. 204. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 204. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 balsis par. Grozījums 205, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 206 atkrīt, 207 arī, 208 un 290 arī. Balsojam par 210 par. Pret atturas noraidīts. grozījums 211 atkrīt, grozījums 212 par pret Pārbaudīsim 212. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21 balss par. Grozījums 213. Par to ir jābalso. Kas par? Pret. Pārbaudīsim 213. lai būtu pavisam droši. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 21 balss pret. Kompromiss 8 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss D par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 219 par. Pret atturas noraidīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 223. grozījums par pret atturas noraidīts. Grozījums 224 atkrīt. Grozījums 225 par 225 par pret atturas noraidīts. Grozījums 226 par pret atturas norādīts. Grozījums 227 par pret atturas norādīts. Grozījums 228, 29 atkrīt. 230. grozījums par pret Pārbaudīsim 230. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 23 ir pret. Grozījums 231 par pret atturas noraidīts. Grozījums 232 kopā ar grozījumu 233 par pret atturas noraidīts. Grozījums 234 par pret atturas noraidīts. Grozījums 235 par pret atturas noraidīts Noraidīts. 236. par pret atturas. Es gribētu teikt noraidīts, bet pārbaudīsim 238 grozījumu. Sākam balsot. Tagad beidzam balsot noraidīts 18 balsis pret. Grozījums 237 kopā 238 par pret atturas noraidīts. 239 par pret atturas noraidīts. Grozījums 240 par pret atturas noraidīts grozījums 241 par pret atturas noraidīts. Starp sauciens, nē, saka priekšsēdētāji. 244, jo iepriekšēji atkrīt. Kas par 244? Pret. Pārbaudīsim grozījumu numur 244. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit viens par pieņemts. Grozījums 246 par pret atturas jāpārbauda 248 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20 balsis par grozījums. 248 par pret. Pārbaudīsim 248 grozījumu. Pa sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Pieņemts 21 balsis par pret. Grozījums 249 par pret atturas noraidīts. Grozījums 250 par pret atturas pieņemts. Grozījums 251 par pret. Pārbaudīsim 251 grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 balsis par. 252. grozījums kopā. Mm. Tātad tikai 252. par. Pret atturas norādīts. Grozījums 253 atkrīt. Nē, mums jābalso tomēr jābalso tādā 253. grozījums, kas par pret atturs noraidīts. Grozījums 254 par pret atturs noraidīts. Tas nozīmē, ka 255. atkrīt. Turpināsim ar 200. 60. grozījumu. Yes. We go to amend. Jā, tātad 260. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 260. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 balsis par. Grozījums 261. Tas atkrīt. 262. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim grozījumu 262. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21 balsis par. Atkrīt 263. Kompromiss C par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 9 par. Pret atturas pieņemts. 272. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 274 par pret atturas noraidīts. Grozījums 278 par pret atturas pieņemts. 280. grozījums par pret atturas noraidīts. 281. grozījums par pret atturas noraidīts. 283. par pret at, pārbaudīsim 283. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 balsas par. Grozījums numur 10, kas par, pret, apturas. Pārbaudīsim grozījums numur 10. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts eh, ar divu balsu vairākumu. 285. nē, tas atkrīt, tātad 286. par pret atturas pieņemts grozījums 11 par pret atturas pieņemts kompromiss numur 10 par pret atturas pieņemts. 289. grozījums par pret atturas noraidīts. 290 grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 12 atkrīt, grozījums 13 par pret atturas pieņemts. 296. grozījums par pret atturas noraidīts. 297. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim grozījumu 297. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts 19 balsis par. Nākamais grozījums atkrīt. Turpināsim ar 300 grozījumu par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 301 par. Pret atturas noraidīts. Grozījums 302 par pret atturas pieņemts. 303. atkrīt, 304. par pret atturas noraidīts. Grozījums 305 par pret atturas noraidīts. Grozījums 306 par pret atturas noraidīts Mums ir jāpārbauda 306. grozījums. Beidzam. Pieņemts 36 balsts par 307. grozījums. Par. Pret. Atturas norādīts. 308. grozījums par. Pret atturas pārbaudīsim 308. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 23 balsas par grozījums. 309 atkrīt, 310 grozījums par pret atturas. Man liekas, ka pieņemts. 311. grozījums par. Nē, tas atkrīt, saka priekšsādātāji, tas atkrīt. Turpināsim ar 312. par. Pret atturas noraidīts kompromiss 11 par. Pret atturas pieņemts. 315. par pret atturas pieņemts. 316 un 17 atkrīt, kompromiss numur 12 par pret atturas pieņemts. Kompromiss I, E par pret atturas pieņemts. Tagad turpināsim ar kompromisu F Kas par? Pret atturas pieņemts. Grozījums 363 par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 364 par. Pret atturas noraidīts. Grozījums 366 par. Pret atturas noraidīts grozījums 367 par pret atturas noraidīts. Grozījums 370 par pret atturas noraidīts. Grozījums 372 par pret atturas noraidīts. 373 par pret pret atturas pieņemts. 375 par pret pārbaudīsim 375. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 24 balsis par. Tagad jā jāparaugās, ar ko turpināsim. 376 balsojam par pret atturas pieņemts. 377 par pret atturas pieņemts. Krumpamis 13 par pret atturas pieņemts. 380. par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Turpināsim ar kompromisu numuru 14 par pret atturas pieņemts. 394. grozījums par pret atturas pieņemts Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 394. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 balsis par grozījums, 396 par pret atturas 396. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divu balsu vairākums. 21 par. Grozījums 397 par. Pret. Atturas. Pie, noraidīts. Kompromiss 15 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 401 par pret atturas pieņemts. Grozījums 404 par pret pārbaudīsim 404. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 22 balsu vairākumu. 405. grozījums par pret atturas pieņemts. 406. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 406. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts ar diviem, divu balsu pārsvaru, 19 pret. 407. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 408 par, pret, atturas pieņemts. 409 par, pret, atturas pieņemts. 410 par, pret, atturas noraidīts. 411. par pret atturas noraidīts. 412. par pret atturas noraidīts. 413. par pret atturas pārbaudīsim 413. grozījumu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. 25 balsis par. 16. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 417. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 14, 18 atkrīt, 419 grozījums par pret atturas noraidīts. 420. grozījums par pret pārbaudīsim 420. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sociāldemokrātiem ir pārāk daudz deputātu, viens par daudz. Labi, pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Tad tagad pāriem pie 422. grozījuma. Kurš par? Pret? Atturas? Man šķiet, ka būs jāpārliecinās, un tāpēc pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 422. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 423. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 424 par, pret, atturas, noraidīts. 425 par, pret, atturas, noraidīts.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 431. grozījums kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 432. kurš par pret atturas pieņemts. 18. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 433. atkrīt. Tad tagad 434. Nē. Un tas arī atkrīt. Tad tagad 435. grozījums. 435. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 435. grozījumu. Sākam balsot. 435. Beidzam balsot. Jā, tas ir noraidīts. Ar divu balsu pārsvaru. Tad tagad uh, eh, 19. grozījums, kurš pār, pret, atturas, jāpārbauda 19. grozījums. Sākam balsot par 19. grozījumu. Beidzam balsot noraidīts ar 22 balsīm. 20. grozījums un 437. grozījums. Nē, tikai 20. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 437. atkrīt. Arī 438. atkrīt. Tagad 439. grozījums. Kurš par? pret atturas pieņemts. 17. kompromiss. Kurš par? Pret. Autors pieņemts. 448. grozījums. Kurš par? Pret. Autors noraidīts. 22. grozījums. Kurš par? Pret pret, atturas, pieņemts. Nē, tas atkrīt, ja 448 ir pieņemts. Ā, tas bija noraidīts, tātad labi, tā kā mēs balsojām. So it was my... Tātad par 22. bija balsojums pret. Tas netika pieņemts. Ā, nē, tomēr 22. tika pieņemts. Tas vienkārši ir skaidrībai. Uh, 448. tika noraidīts un 22. tika pieņemts. Tas tā, lai būtu skaidrs. Tad tagad pāriesim pie 452. grozījuma. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 453. kopā ar 452. Nē. Tātad 453. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 453. Sākam tagad balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 23 balsīm. 454. ir nākamais. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 460. par. Pret. Atturas noraidīts. 461. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad 18. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tad tālāk 4, 6, 9. Es atvainojos. 4, 7, 9. 479. grozījums, kurš par, pret, Pārbaudīsim 479. Sākam balsot. Beidzam balsot. Negatīvs balsojums noraidīts. Labi. 478. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Man šķiet, ka noraidīts. 478. grozījums pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm par. 481. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 24. grozījums. Kurš par? pret atturas izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim 24. grozījumu. Sākam balsot par 24. grozījumu un tagad beidzam balsot. Noraidīts atkal. 482. grozījums. Kurš par? pret atturas noraidīts, man šķiet, bet es domāju, ka tas būtu jāpārbauda. 482. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm. 483. grozījums, kurš pār, pret,

Nobalsojām par 483. un 484. un tagad balsojam par 485. Kurš par pret atturas? Man šķiet, ka jāpārbauda. 485. Sākam balsot. Labi, tad beidzam pieņemts ar 20 balsīm. Četrsimt astoņdesmit sastais atkrīt, un tagad eh, četrsimt astoņdesmit septītais par pret atturas pieņemts. 488 atkrīt, un tagad 489 par pret atturas Noraidīts. Četsimt deviņdesmitais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Es teiktu, ka pieņemts. 491. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 492. Par pret atturas pārbaudīsim 492. Balsojam. Un tagad beidzam balsot. Pieņemts ar 21 balsi. 493. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 495. grozījums. Atkrīt, tas atkrīt. Tad tagad 494. Par, pret, atturas, pieņemts. 496. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 497. par, pret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 502. par pret atturas noraidīts. 503. grozījums. Vai tas ir tāds pats? Tātad 503. par pret atturas noraidīts. 504. par pret atturas noraidīts. 505. par pret atturas pieņemts. 506. grozījums kopā ar ne. 506. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 507. atkrīt, 508. par pret atturas pieņemts. 509. atkrīt, 510. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 511. jau ir atkritis, tad tagad 27. Eh, grozījums par, pret, atturas noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. 30. grozījums. Pārbaudīsim 29. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam tagad. Beidzam balsot. Ir pieņemts ar 21 balsi. Tad tagad pāriesim pie Es atvainojos par savu balsi. Tas ir A kompromiss, par ko tagad balsosim. Par, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 32. par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret. Pārbaudīsim otro grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar 25 balsīm pieņemts. 35. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 36. grozījums par. Jūs neceļat rokas, kolēģi. Lieliski. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim trešo grozījumu. The vote is open. Sākam balsot. Un tagad beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 37. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 4. grozījums par, pret, pārbaudīsim 4. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 balsīm. Trīsdesmit astotā grozījuma otrā daļa. Par, pret. Jā, pārbauda. 38. grozījums. Ļoti līdzīgs rezultāts. Un tagad beidzam balsot. Nē, vēl varam balsot. Labi. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balstu pārsvaru. Piektais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 39. par? Pret? Atturas pieņemts. Sestais grozījums par? Pret? Atturas pieņemts. 40. par? pret atturas noraidīts. 42. par pret atturas pārbaudīsim 41. grozījumu. Es atvainojos 42. Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas. Pārbaudīsim 47. grozījumu. Nu, tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 24 balsīm. 50. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas noraidīts. 52., 53. un 54. nē, 52. un 53. kopā. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 54. grozījums par? Pret? Atturas noraidīts. 55. grozījums kurš par? Pret?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 60. par pret atturas noraidīts. 61. par pret 61. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 21 balsi. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atturas pieņemts. 63. par. Pret. Atturas. Man izskatās, ka pieņemts. Labi, tad pārbaudām, ja jūs vēlaties. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 65. grozījums kopā ar 66. par pret atturas noraidīts. 68. grozījums par pret atturas pieņemts. 69. par pret Tas atkrīt, es atvainojos. Tā tagad 70. grozījums. Par, pret, atturas, pārbaudīsim 70. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar četru balsu pārsvaru. 71. grozījums par, pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 78. grozījums par pret atturas noraidīts. 79. grozījums nē. 79. grozījums kurš par pret atturas noraidīts. 81. par pret man izskatās, ka noraidīts. 82. par pret atturas pieņemts. 83. par pret pret atturas grūti saprast. Man šķiet, ka pieņemts. 80. atkrīt. Eh, tad tagad 85. par pret atturas noraidīts. 86. par pret atturas noraidīts pieņemts. 87. par pret atturas noraidīts. 88. par pret atturas noraidīts. 89. par pret atturas noraidīts. 19. Uh, apsvērums 90. atkrīt, 91. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 7. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, pieņemts ar 39 balsīm. Tas nav noraidīts. Jums vajadzētu pārtraukumu, kad esam tik ilgi balsojuši. 92, uh, Domāju, no 92. pārpret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pret atturas pieņemts. 97. grozījums par pret atturas pieņemts. 99. par pret atturas pieņemts. 98. atkrīt, tad tagad 100. par pret atturas noraidīts. 101. grozījums par pret atturas pieņemts. Jā, 102. atkrīta, tagad 100.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 pret atturas noraidīts. 107. par pret atturas pārbaudīsim uz 107. grozījumu, lai redzētu, kāda ir situācija. 107. grozījums. Un tagad beidzam balsot. Noraidīts. 108. grozījums par pret. Manuprāt, tas arī būtu jāpārbauda, jo bija tik tūs rezultāts. Sākam balsot par 108. Balsojam par 108. Un tagad beidzam balsot pieņemts ar viens balss pārsvaru. 109. grozījums par pret. Man šķiet, ka ar to arī ir, eh, par to arī jābalso elektroniski. Sākam balsot par 108. grozījumu. Joprojām varam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar divu balsu pārsvaru atkal. 110. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. G kompromiss par, pret, Pārbaudīsim gā kompromisu. Sākam balsot. Drīz arī beigsim balsot, tagad beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm. Trešais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Simtu četrpadsmitais par. Pret. Atturas noraidīts. 115. par pret atturas noraidīts. 116. pār pret atturas noraidīts. 117. par pret atturas norādīts. Pārbaudīsim 117. Un tagad sākam balsot par 117. Tas ir pieņemts ar trim balsīm. To... Nākamais piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas noraidīts. 121. par pret atturas pieņemts. 122 123. par pret atturs pieņemts. 126. pirmā daļa par pret neatradāt. 126. grozējums pirmā daļa par pret atturs pieņemts. 126. otrā daļa par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 127. par pret atturas. Pārbaudīsim. 127. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārāk pārsvaru. 128. par pret pret, atturs, pieņemts. 129. par, pret, atturs, pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts atturas pieņemts. Godātie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu. Balsošana ir pietiekami gara, un arī procedūra ir paredzēts, ka jābūt klusumam zālē. 138. atkrīt, 139. par pret, atturas, noraidīts, 140 par, pret, atturas, pieņemts, 141 par, pret, atturas, noraidīts, 142 par, ak, nē, tas atkrīt, nē, ir tomēr jābalso, 142 par, pret,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 atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. 147. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīs balss pārākumu. 154. 154. par pret atturas pieņemts. 155. par pret atturas pieņemts. 156. par pret atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt 158. Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 157. par pret atturas noraidīts. 158. pirmā daļa par pret atturas pārbaudīsim. 158. pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Simta piest astotais otrā daļa par pret atturas pieņemta. 159. par pret atturs noraidīts. 160. par, nē, tas atkrīt. 9. grozījums par pret atturs pieņemts. 161. Tāpat kā 162. balsojam par pret atturas noraidīts. 163. par pret atturas. Lūdzu, balsosim vēlreiz. 163. par paldies pret pieņemts. 164. par pret atturas pieņemts. 105. par pret atturas pieņemts. 166. par pret atturas. Īsti neredzu, kā jūs balsojat. 166. sākam balsot elektroniski. Balsojam, beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 108. 107. par pret atturs pieņemts. 169. atkrīt. Tātad tagad balsojam par atzinuma projektu kopumā ar grozējumiem. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 pār 4 pret 2 atturējās balsošanām. Paldies referentam! Okay, uh, then uh, we are going to have. Tagad mums ir paredzēts eh, viedo, mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par 18. gada Eiropas pusgadu valstīm specifiskās rekomendācijas. Un Dombrovska kungs, kas ir komisijas priekšsādātāja vietnieks, nodarbinātības sociālo lietu prasmi darba spēka mobilitātes komisāra Taisens kundze un Moskavicī kungs. Moskavicī kungs atvainojas, un mēs viņa atvainošanos pieņemam. Līdz ar to viņš šodien diskusijās nepiedalīsies.